prioritizēt, un mums tas ir jādara ar obligātiem nosacījumiem, nepaļaujoties uz brīvprātīgiem kodeksiem. Paldies, kolēģi! Nākamais Vandālena kungs, viena minūte. Collega Saaf